Chers collègues, kolēģi, sākam sēdi. Sveicu komisāru Georgievu. Šorīt mēs izjūtam to druģainumu, kas valda mūsu sēžu zālē, jo mēs eh, prezentēsim 16. gada budžetu, kāds tas ir pieņemts pulksten 9.45 komisijā. Paldies, komisār, ka jūs mums esat rezervējusi šo pirmo paziņojumu. Mēs pret to izturamies ar ārkārtīgi lielu sapratni un prieku, bet pirms mēs jūs uzklausām, es gribētu atgādināt, ka parlaments Fernandeša ziņojuma sakarā ir paudis savas prioritātes. At Marta vadlīniju ietvaros. Turklāt vakar notika starp institūciju grupa sanāksme par um, maksājumiem, un mēs konstatējām, ka 2015. gada beigās nomaksāto rēķinu apjoms pāries no 24 miljārdiem 14. E, gada beigās uz 20 miljārdiem e, Eh, perspektīvā cerot uz diviem miljardiem nākošā gada beigās. Katrā ziņā, ņemot vērā noslēgtos trilogus pār maksājumiem, mans iespējas ir, ka šogad diskusijas pār maksājumiem neapgrūtinās diskusijas pār budžetu, šo budžetu projektu, kuru jūs mums izklāstīsiet. Norādu komitejas deputātiem, ka šo, šis budžeta projekts jums ir nosūtīts e-pastā 9.59. Mēs strādājam tik tiešām reālā laikā. Komisijas vicepriekšsēdētāji vēlreiz paldies, ka esat kopā ar mums un dodu jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji! Jūtos pagodināta. Mēs esam pateicīgi jūsu komitejai par iespēju komisijai bez skavēšanās prezentēt priekšlikumu 16. gadam pēc tam, kad to pieņēma komisija. Jo mēs esam saņēmuši pagātnē būtisku eh, atbalstu no parlamentu un rēķinamies ar to nākotnē. Iesākumā pasvītrošu to, ko mēs uzskatām par atšķirīgu nākošā gada budžeta projektam. Pirmkārt, tas ir trešais budžets jaunajam daudzgadu finanšu schēmai, tas ir pirmais budžeta priekšlikums no Junkera eh, komisijas un uh, Mums ir bijusi iespēja saskaņot budžetu ar politiskām vadlīnijām, dodarbinātība, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām izmaiņām. Tālāk tas ir budžets, kas e, eh, turpinā atbalstīt e, ekonomisko atgošanos, un 16. gadā mūs, mēs sagaidām Eiropas Savienībā izaugsmi 2,1%, Eirozonā 1,9%, un mēs redzam šajā budžetā atvesļošanās pazīmes, it īpaši tad, kad ir runa par eh, darba tirgus atvesļošanos, samazinot bez, bezdarba dalību valstīs. Treškārt Šajā budžetā mēs esam mēģinājuši iestrādāt Eiropas Savienības pasākumus, lai risinātu jaunus izaicinājumus, it īpaši eh, tos, kas izriet no krīzēm mūsu eh, kaimiņu valstīs, nosaukšu kā piemērs Ukrainu, Sīriju, un šī nestabilitāte rada uh, savu ietekmi migrācijai. Tad, kad mēs runājam par maksājumu plānu, mēs atzinām to, ka ārējo maksājumu uh, apropriācijas ir dramatiskas. 16. gadā budžetā mēs sam, uh, e, esam paredzinājuši 28% apropriāciju pieauguma ārējām darbībām E, migrācijai tai skaitā, bet par to es runāšu vēlāk par budžetu runājot konkrētāk. Un visbeidzot, jūs arī to norādījāt savā ievadrunā, mēs esam nākošā gada budžeta projektā iekļāvuši maksājumu plānu, lai samazinātu nesamaksātos e, rēķinus nākošā gada beigās, un mērķis ir iestrādāts sasniegt divus miljārdus uh, It īpaši tas ir paredzēts, lai risinātu nenomaksāto rēķinu jautājumus. Kāda ir eh, prioritārie skaitļi budžetā? Saistībās mums ir 153,5 miljārdi, jeb 1,04% no Eiropas NKP. Mums nepieciešams mutualizēt reprogrammēšanas eh, saistības eh, Un šī gadā tas būtu neliels pieaugums 2,4%, bet ja mēs neutralizēsim šo reprogrammēšanu, tad ir paredzams samazinājums, jo mēs pārceļam 21 miljonu no saistībām, kas nav eh, iekļauts 21. gada budžetā, eh, kas 15. Eh, gada budžetā. Mums šeit ir rezervi 2,5 5 miljārdi saistībās, tāpat mums ir e, globālā rezerve 351,4 miljārdi un fleksibilitātes instruments 124 miljoni. Apropriācijās šis ir labāks budžets 143,5 miljārdi, jeb 0,98% no e, NKI un pieaugums par 1,6%. Mēs esam rīkojušies konsekventi, lai atstātu pietiekamu rezervi. Varam rīkoties, ja tas ir nepieciešams. Šī rezerve ir 1,6 miljārdi un fleksibilitātes instruments maksājumos ir 45,7 miljoni ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams mobilizēties, lai ņemtu vērā esošās vajadzības un tās konkrēti, kas izriet no migrācijas. Runājot par prioritātēm, kā jau es to rādīju sākumā, tās tiek saskaņotas ar jūsu atbalstītajām prioritātēm jaunajām, jaunajai komisijai, vairāk darba vietu, izaugsmas investīcijas atbalstot Eiropas ekonomiku. Praktiski puse budžeta ir paredzēta šiem nolī, nolūkam FC, eh, apvāršanas 2020, Connecting Europe, Eiro, Enerģijas Savienība, Digitālais vienotais tirgus, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, un mēs vēlamies, lai budžets būtu saistīts ar iekšējā tirgas paplašināšanu un padziļināšanu, jo mēs zinām, ka tas ir mūsu konkurētspējas nozīmīgs avots. Otrkārt, rieģējot uz attīstības tendencēm un stiprinot globālo e Eiropu, ir jāņem vērā migrācijas e, e, spiediens, tā ir. Um, Eh, tre, eh, trešā kategorija un arī ceturtajā eh, kategorijā stiprināt globālo Eiropu. Treškārt, saprātīgs pārvaldība. Pilsoņi sagaida, ka mēs pārvaldīsim līdzekļus saprātīgi, ka mēs to darīsim efektīvi. Mēs ceturto gadu pēc kārtas par vienu procentu samazinām Eh, personālu, un jūs zināt, ka mēs pārskatīsim efektivitāti, lai dotu iespēju komisijai pad padarīt mums vairāk ar mazāk resursiem, lai mēs vairāk, vairāk varētu, labāk varētu padalīt savu darbu. Ceļā uz ilgtspējīgu budžetu mēs esam pavadījuši garas stundas, lai mēģinot situāciju korģēt, ņemot vērā jauno DFS, un, kā jūs sapratīsiet, mūsu pūliņi nebija velti, mēs e, tagad e, esam sagatavojuši ilgspējīgāku budžetu. Kur tiks līdzekļi tērēt 16. gadā? jau iepriekš atvainojos, es saprotu, ka to ir grūti e, skatīt, e, bet jūsu priekšā ir izdruka, jūs redzat konkrētos sadalījumus. Salīdzinājumā ar e, šo gadu ir 16. gads, un mēs esam parādījuši saistības un maksājumus dažādās Um, jomās un salīdzinājuši nākošā un šī gada budžetu. Šeit mēs redzam, kur ir jāveic korekcijas, jo 15. gads ir ar um, um, korekciju vairāk nekā 20 1 miljards no 14. gada. Mēs esam parādījuši šeit eh, pieaugumus eh, saistībās praktiski, tas attiecās uz visām rubrikām un tāpat praktiski visās rubrikās ir pieaugums maksājumos. Un tur, kur ir, piemēram, ekonomiskā, sociālā, teritoriālā kohēzija, izskatās, ka saistībās eh, ir samazinājums par 16%, bet pareiz patiesībā ir 3,5% vairāk, tad, kad mēs būsim to koriģējuši ar šo 21 miljārdu. Vai jūs visi man spējat sakot? Vārdu sakot, jūsu priekšā šī koriģētā tabula sarkanā krāsā ir atzīmēts tas, ko mēs koriģējam izņemot šo 14. gada pārcēlumu un kāds ir esošais salīdzinājums ar starp 15. un 16. Um, so, very... Un, lai visu izklāstītu vienkārši, A... Kopā mums ir kopīgais pieaugums 2,4% eh, eh, maksājumos un 1, eh, saistībās un 1,6 maksājumos. Ir skaidrs pilnīgi, ka šis ir neliels pieaugums, bet vismaz mēs esam atguvuši savu vietu. Daudz svarīgāk, manuprāt, ir atvainojiet vēl sakarunātāji, šeit ir tās rezerves, ko mēs esam atstājuši saistībās un maksājumos. Atcerēsieties varbūt, ka sarunu laikā par budžeta grozīšanu 14. un 15. gadam mēs komisijā uzņēmāmies gatavot piesardzīgu nākošā gada budžetu, kurā mēs neizsveļam visas šīs rezervas un domāju, ka mums tas ir izdevies. Atzīšu, ka visi komisijas dienesti un it īpaši tie dienesti, kas strādā ar nozīmīgajām rub kategorijām un jūs priekšsēdētāji arī jūs uzstājat uz to, ka mēs varam nākt klajā ar ticamāku redzējumu par to, kā visu var strukturēt. Pāriesim pie nākošā eh, attēla maksājumu apropriācijas. Un šeit mēs eh, vēlamies parādīt to, ka esam uz pareizā ceļa ar jaunajām programmām. Pakāpeniski slēdzot vecās programmas. Un svarīgi ir tas, lai šī izpildi tiktu pārcelt no vecajām uz jaunajām pareizā laikā, jo ja tā nenotiks, tad mēs zinām, kā. Know that we would end up yet again with a pile of bills. Ka deputāts Deprē izteiks savus aizrādījumus. Tāpēc šeit mēs redzam pieaugumu 80% maksājumos jau, jaunajām programmām salīdzinājumā ar 15. gadu. Sešpadsmitajā gadā jaunās programmas ir 39%, 15. gadā tie bija 22%, un mēs turpinām uh, spiest uz saprātīgu programmu izpildi, kas dotu mums iespēju pakāpeniski visu īstenot un izvairīties no nepatīkama vecās programmēšanas perioda slēgšanas. Nākošais attēls attiecas uz administratīvajiem izdevumiem pa institūcijām. Komisija ir ar 1,5% pieaugumu. Tās vietas, kur pieaugums ir neliels, būs padome un ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Atsevišķās jomās ir attaisnots lēciens, piemēram, justīcijas tiesā, kur ir pieaudzis tiesnešu skaits, e, tāpat ārējās darbības dienestā, e, ņemot vērā nemierus mūsu kaimiņu valstīs ir bijuši izdevumi pieaugumi. Konkrētāk runājot, mēs esam pieņēmuši lēmumu atvērt delegāciju Irānā, ņemot vērā sarunu stāvokli, un ieviest Eh, apņemšanos atvērt delegāciju Mogadišo. Turklāt šī delegācija maks, izmaksā dārgi drošības apsvērumu dēļ, un attiecīgi pieaugums ir ārējās darbības dienestā. Mēs lūdzam ārējās darbības kolēģus būt ļoti rūpīgiem un eh, turpmāko gadu laikā meklēt ietaupīšanas iespējas, lai šāda tendence neturpinātos. Eh, ir skaidrs, ka atsevišķās aģentūrās, piemēram, Frontexā, eh, tanīs aģentūrās, kas risina migrācijas jautājumus, ir saprotams spiediens, tā mums ir prioritāte, un es pārāk eh, neieslīgšu šī grafika izklāstā, bet ir pats par sevi skaidrs, kā mēs būsim pateicīgi parlamentam, ja tas mūs atbild Eh, atbalstīs šajos administratīvajos pasākumos. Tālāk. Kā jūs zināt, eh, būs lasījums parlamentā un padomē, kā parasti notiks aktualizācija gada laikā, ņemot vērā notikumā secību, grozījumu vēstule par lauksaimniecības izdevumiem. Mēs izmantosim trilogus un specifiskās starpinstitūcijas sanāksmes. Ļoti svarīgi ir strādāt um, pie aģentūra jautājumu, un ja neiebilstat, tad esmu pārliecināta, ka mums ir ļoti rūpīgi jāanalizē eh, aģentūru struktūrēšana pa kategorijām un attiecīga pēc tam izskatīšana aģentūras, kas pašas iegūs līdzekļus, kas saņem maksājumus par sniegtiem pakalpojumiem, būs ar dabisku pieaugumu, kas atšķirsies no uh, pārvaldības administratīvā pieauguma, bet tomēr tās tiek eh, uzlūkotas eh, pēc vienotiem kritērijiem. Un ja mēs uh, varēsim panākt šo, šīs izaugsmas pieaugumu, tad eh, ar prieku mēs varēsim vienoties par šādu pieeju. Ir eh, tālāk citas aģentūras, kas ir Frontex un migrācijas aģentūras, kurām ir diferencēta pieeja. Taču mēs nevaram izvairīties no tā, ka nāksies piemērot vienots kritērijs. Taču es atkal sāku runāt par citu tematu, lai gan es gribēju teikt, ka mums ir jāizmanto starp institūciju vienošanās, lai risinātu šos uh, Eh, jautājums. Tālāk būs budžeta sarunas rudenī ar samierināšanās periodu no 29. oktobra līdz 18. novembrim, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkā, lai šī samierināšanās periods tiktu izmantots produktīvi visa perioda gaitā un nevis tikai pēdējā pēcpusdienā, lai mēs varam pabeigt lēmumu pieņemšanu par budžetu. Uh, pirms pulkstens nosit 12 naktī 18. novembrī. Un paldies vēlreiz jums par iespēju izklāstīt šo budžetu projektu jums un arī Silvāna ir klāt, lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies, eh, komisārs kundze, paldies par prezentāciju, par kuru jūs varat lepoties, un mēs arī to no jūsu runas sapratām, ka šis ir jūsējais budžets, jūsu pirmais budžets, un jūs esat tajā ieguldījusi ļoti rūpīgu darbu. Paldies par jūsu izklāstu. Un Cik es saprotu, jūs mūs atstājat ap pulksten 11. Mēģināsim rīkoties eh, attiecīgi, izteikties lakoniski. Šis budžets ir tāds, kas eh, paredz ievērojumu EFSI pieaugumu. Par aģentūrām vakar mēs um, arī runājām, un bija mums šajā sakarā sarunas. Bet tagad vārds koordinatoriem Fernandeša kungs. Paldies! Es eh, vēlos sveikt eh, vicepriekšsēdētājs kundzi, un es tālāk runāšu portugāļu valodā. Paldies! Es pateikties vēlos gan priekšstādātājiem, gan kolēģiem un uh, pateikties it īpaši komisijas vicepriekšsēdētājai par uh, šo detalizēto diskusiju par EFSI un uh, mēs darīsim visu iespējamo šī budžeta un Eiropas Savienības labā tas ir budžets, kas ir ierobežots uh, no, caur uh, daudzgadu finanšu schēmu, un uh, tātad šeit ir runa par vienu procentu, pat uh, neviens procents, šeit ir 0,98% no IKP, un ja mēs palūgojamies Uh, uz uh, maksājuma apropriācijām, tad šeit ir 1,4 procenti uh, pieaugums un Nē, tas ir 1,04% no NKI, un ja mēs palaugāmies uz ASV, tad mēs redzam, cik tiešām šie ierobežojumi ir lieli. Un uh, Es ļoti priecājos par to, ka šis budžets Uh, ir paredzēta visi uh, izdevumi attiecībā uz uh, pētniecības programmām un ir runa arī par prioritātēm. Piemēram, šeit runāju par uh, nodarbinātību, par maziem vidējiem uzņēmumiem, par uzņēmēju darbības uh, stimulēšanu. Un šeit ir viens A kategorija. Tā ir svarīga programma izaugsmai, nodarbinātībai, un es priecājos arī par to, ka ir palielināts maksājumu eh, saistību apropriācijas šai rubrikā un arī maksājumu apropriāciju. Apjoms ir palielināts 1A kategorijā. Eh, tāpat ir eh, svarīgi runāt arī par iekšējo solidaritāti. Un viena, kategorija 1B šeit ir uh, nozīmīga uh, par uh, ekonomikas izaugsmes stiprināšanu Eiropā. Un šeit ir palielinājums saistību apropriācijās. Un es uh, nezinu, vai maksājuma apropriācijas tam uzņēmums 15. 15. gadu ir kaut kas pozitīvs vai ne, bet tas mums ir jāizvērtē. Tagad par citām prioritātēm. Ārējā solidaritāte. Arī šeit es vēlos pateikties komisijai, jo trešā kategorija drošība šeit ir līdzekļu palielinājums, būtisks palielinājums un arī Eiropa, globālā Eiropa arī šeit ir palielinājums un tas ir būtiski. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir jābūt šādai ārējai solidaritātei. Un uh, tagad par konkrētiem pasākumiem. Tātad šeit ir trešā kategoriju, kur ir palielinājums par 17,1%. Tas ir līdz šim lielākais šāds palielinājums, un globālā Eiropa arī šeit ir ievērojams palielinājums. Un tādēļ mēs redzam, ka mums ļoti būtiski ir tas, kas notiek vidusjūrā, arī humānās, humanitārās operācijas. Mēs eh, nevaram šobrīd runāt par visām detaļām, mēs nevaram eh, konstatēt, kurās konkrētās pozīcijās un programmās ir šis palielinājums, kāda ir situācija ar Frontexu, mēs to nezinām, mēs arī nezinām, kāda ir situācija Eh, citām uh, programmām, kas ir saistītas ar šo jomu, bet šeit mums būs nepieciešama padziļināta analīze runājot par EFSI plānu, š, pie tā mēs joprojām strādājam, mēs ceram, ka šis plāns tiks realizēts un ka tam būs noteikti ietekme un ka mēs varēsim panākt kompromisu par EFSI. Bet uh, Tagad es gribu teikt, ka es augstu vērtēju šo prezentāciju, bet mums būs nepieciešams vēl padziļināti analizēt šo ierobežoto budžetu, eh, un tāpat laikā mums ir jānodrošina, lai saistības saskaņā ar DSF tiktu pildītas arī nākamajās gados, un šie pieejamie līdzekļi mums ir jāizmanto pēc iespējas elastīgi. Eiropas parlaments pieņēma šo DSF ar nosacījumu, ka ir um, maksimāli jāizmanto elastība un ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir saistīti ar elastību. Un to pārējās institūcijas nedrīkst aizmirst, un mums ir jāatgādina padomē, ka tā ir pieņēmusi šos nosacījumus un ir devusi mums solījumus. Un ja mēs runājam par saistībām DSF un mums ir jāizmanto šīs apropriācijas, kas ir paredzētas daudzgad finanšu schēmē un mums ir jāpilda saistības, jāpilda savi solījumi, jāpilda solījumi, kas ir doti arī mūsu pilsoņiem un mūsu partneriem. Merci. Je... Paldies! Es tagad dodu vārdu deprēkungam, kurš ir arī mūsu referents par citām iedaļām. Ah, merci. Paldies! priekšsādātāja kungs, es uh, būtībā gaidīju, ka man kolēģi Gardie Zabāla izteiksies uh, pirms manis, bet, nu, uh, paldies priekšsēdētāji, paldies vicepriekšsēdētājs kundz, jūs, man, jūs mani pieminējāt savā runā, es jau neesmu nekāds budžeta fundamentālists, bet es ļoti nopietni attiecos pret budžetu un uzskatu, ka mums ir jāpilda uh, mūsu saistības, un vairums kolēģu domā tāpat. Tātad pirmie komentāri par jūsu budžeta projektu. Neapstrīdami tiešām ir uh, daudz uh, darīts, uh, sagatavojot šo budžetu. Tas ir pirmais jauno rēķinu budžets, un man ir uh, sākotnēji daži komentāri. Pirmkārt par rezervēm Man šķiet, ka tās ir diezgan lielas. Varbūt uh, ņemot vērā pa, paralēli notiekošās sarunas par uh, strateģisko investīciju fondu, es domāju, ka mūsu rīcībā tomēr ir vēl zināma rezerve, ko varētu novirzīt, lai Eh, īstenotu eh, parlamenta eh, prasības vai kliedētu mūsu paustās bažas. Tāpat gribu norādīt, ka 16. gada budžeta prioritātēs tātad vairāk darba, izaugsmes, jūs mīnāt apvārsni 2020 un Connecting Europe instrumentu, uh, Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams uh, paredzēt, lai šīs rezerves būtu saskaņotas ar piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Vēl viens jautājums, par to mēs runājām jau vakar, šis samazinājums par 5%. Es domāju, ka ir ļoti uh, Eh, skaidrai nostājai jābūt šai punktā. Mums jau ir bijušas sarunas ar dažiem jūsu līdzstrādniekiem. Ja šis samazinājums attiecas uz eh, um, eh, šobrīd uh, veiktajiem uzdevumiem, tad šis personāla samazinājums ir jātiecina uz visām iestādēm. Bet ja ir jaunas prioritātes, teiksim, atsevišķām uh, iestādēm ir vairāk darbinieku un tām ir lielāks manevrēšanas iespējas, bet citām iestādēm šo darbinieku ir mazāk. Un tādēļ es domāju, ka mums eh, runājot par jaunām prioritātēm būtu jāīsteno elastīgāk pieeja attiecībā uz šo eh, darbinieku skaita uh, samazinājumu. Un jūs jau pati pieminējāt šajā sakarā arī aģentūras. Un es domāju, ka par šo jautājumu mums vēl notiks padziļinātas diskusijas. Tālāk par trešo kategoriju - drošība. Šeit ir svarīgi eh, ievērojams eh, līdzekļu apjoms paredzēts, eh, salīdzinot um, ar tiem uzdevumiem, un es domāju, ka 2015. gada budžets ir pārāk ierobežots, ņemot vērā tos izaicinājumus, kas stāv mūsu priekšā. Ceturtā kategorija Arī šeit ir virknē komentāru. Jūs norādījāt, ka mēs, ka ir paredzēts atvērt pārstāvniecību Teherānā, nu ņemot vērā to, kas notiek, mums būtu nopietni jāizdiskutē šādi pasākumi par to, kādi līdzekļi šeit būtu uh, nepieciešama. Tas ir īsumā viss, ko vēlējos šobrīd teikt, bet uh, es paturu iespēju paust vēl citus komentārus un kritiku pēc padziļināts analīzes veikšanas. Priekšstādātājs, paldies par to, ka jūs atbalstījāt mūsu spēkā esošos noteikumus. Uh, pateicoties Fernandes kungam un pateicoties uh, komisārs kundzei. Uh, protams, ļoti svarīgs ir šis strateģisko investīciju fonds. Gardijā Zabals kundze. Paldies. Man ir daži komentāri un Ļoti žēl, ka jūs man nedod vārdu pirms deprē kunga, bet jau par FC runājot, domāju, ka š... no šīs summas no 2,2 miljārdiem varētu uh, novirzīt uh, uz FC, bet es vēl nekāds nav tikuši izmantoti, eh, izmantotas rezerves eh, Eh, šeit norādītiem mērķiem. EFSI ir viena no mūsu politiskajām prioritātēm. Šeit mēs runājam par vairāk izaugsmi, nodarbinātību darbvietām, un tieši tādas ir parlamenta prioritātes. Un tieši par to arī mēs nobalsojām vispārīgajās svarlīnijās. Bet tad, kad mēs sākam skatīt detalizētāk visu un runāt par EFSI, pār apārsni 2020 un Connecting Europe, Man paliek zinām šaubas un par arī jūs jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. Tad, kad es redzu paredzēto eh, pozīciju, šeit nav nekā eh, jauna, ir nulle eiro eh, saistībās, ja nekļūdos. Un vienīgais, kas ir, ir maksājumi. Maksājumi, kas tiek atvasināti no iepriekšējiem 14. 15. gada, bet jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas nav nekā jauna. Tāpēc norādīt to, kā prioritāte 16. gadam man šķiet mazliet um, maigi izsakoties pārsteidzīgi. Es domāju, ka tā būs tikai kļūda pagaidām un e, pārējās prioritātes e, būs ar savu atspoguļojumu budžetā, jo migrācijas spiediens un viss, kas ir saistāms ar trešās, ceturtās um, kategorijas izdevumiem, kas vienmēr ir bijuši um, lieli, Eh, lielas sadaļas, un arī šeit 12% pieaugums eh, jau ir solis uz priekšu, taču mums ir jāskata detalizēti, lai redzētu, vai politiskās prioritātes atbilst uzrādītiem skaitļiem, lai mēs veidotu reālu budžetu. Bet es ceru, ka mēs ar. Sāržam mazliet veiksmes varēsim nonākt pie laba investīciju budžeta. Mēs redzēsim, kā tas ietekmē e, apvārstu 2020 un Connecting Europe, un arī, lai varētu risināt paredzamo samazinājumu jautājumu. Paldies! Turpinu ar koordinatoriem deputāti Mirjā. Monsieur Taron? Oh, pardon. Atvainojiet. Ašvorts kungs, kurš pārstāv Kalnu kungu? Atvainojiet. Merci, prezident. Um, want... Paldies, priekšsēdētāji. Mm, komisārs kundze, paldies, ka prezentējāt budžetu. Nu, jāsaka, ka uh, esmu tāds uh, diezgan uh, iedvesmots, pierakstīju divus komentārus jūsu prezentācijas beigās, un kurš vienkārši labāk jākoncentrējas un labāka disciplīna. Uh, Nu, lūk, tas ir tas, ko mēs gribētu redzēt, un tas ir tas, ko no jums sagaidam. Tāpēc tiešām liels paldies par to. Runājot par labāku koncentrēšanos, nu jā, tik tiešām ir jāspēj panākt vairāk, izmantojot mazāk resursu. Tieši tā kā jūs teicāt, un uh, man tiešām liels prieks, ka jūs runājat par pašreizējiem inaicinājumiem, piemēram, darba vietas, migrācija, Ukrainas situācija, ļoti realistiski to atspoguļojat savā prezentācijā. Uh, un labprāt eh, visu to izpētīšu arī sīkāk. Nu, un, protams, ka labprāt diskutēsim par veidiem, kā varam risināt arī vājākas jomas, piemēram, aģentūras, jūs pati to izcēlāt. Runājot par disciplīnu, man ļoti patika jūsu ierosinājumi attiecībā uz neapmaksātiem rēķiniem. Uh, Bet nu, šis te mērķis, tātad samazināt līdz 2 miljardiem līdz 16. gadam, nu tāds ļoti optimistisks piekājiens, es vēlu jums veiksmi, man liekas, ka dzīvē jau nekas tik vienkārši nav, un es domāju, ka izaicinājums būs lielāks nekā jums šķiet, bet es tiešām abrīnoju jūsu ambīcijas. Tas ir kas tāds, kas mums tiešām ir nepieciešams. Vēl kāda lieta, ko gribēju pateikt. Mums tomēr paliek problēma ar Alfs. Uh, Sarunas par to ir bijušas jau iepriekš, bet es zinu, ka šīs komitejas dalībnieki arī gribētu saprast, kāds ir tāds ilgsveiks līmenis. Un varbūt kā komisāri varētu sniegt arī kaut kādas prognozes par to, kāds varētu būt rāfa līmenis nākotnē. Nu, un es tāpat gribēju uzsvērt nepieciešamību pastiprināt dalībvalstu lomu Dalībvalstīm ir jāizteno disciplīna un kopīgi jāstrādā. Tā būtu jābūt vienai no prioritātēm, ja mēs tik tiešām gribam īstenot reālu disciplīnu. Nu, un runājot par EFSI jautājumu, tāpat kā kolēģi, es arī priecājos par jūsu komentāriem par rezervi. EFSI mm, mums patīk, bet nu arī šeit uh, visies problēmas jau slēpjas detaļās, un par to jau diskusijas vēl nav paveiktas. Vispēcot izaicinājums, uh, ko jūs tā ļoti pieklājīgā veidā atspoguļojāt, uh, proti administratīvo izdevumu kontrolēšana institūcijās. Jo, manuprāt, jūs tā ļoti taktiski izklāstījāt šo te um, izaicinājumu, proti, ja citām institūcijām tas izdodas, kāpēc parlamentam, ne, nu, taisnība varbūt uh, tiešām būtu jācenšas vairāk, bet tiešām vēl paldies, vēlreiz paldies komisārs Kundze un, uh, protams, labāks uh, fokus un disciplīna. Merci. Paldies. Karmāgat Hāhirla, jā, atlēk. Mērjādas Kundze. Paldies par prezentāciju, varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka mums visiem jau ir līdzīgas bāžas un ļoti labprāt sagaidīšu tādu padziļinātāku analīzi. Man ir pāris jautājumi, piemēram, īpašie instrumenti. Par kādiem instrumentiem tieši ir runa? Un vēl gribu paust bāžas par ilgtspējīgu izaugsmi un dabas resursiem. Uh, proti kāda būs ietekme uz lauksaimniecību, zvejniecību un dzīves kvalitāti. Manuprāt, šī te elementa iztrūkst un var piekrist arī bažām par Junkera plānu. Cerības, ka tas aizdarīs eh, visus robus, eh, kādi ir palikuši Connecting Europe eh, un pētniecības programmās. Merci. Paldies. Thank you. Paldies! Komisārs kundze, kā jūs jau dzirdējāt, es tāpat kā pārējie kolēģi gribu apsveikt jūs ar uh, paveiktu darbu. Pučuts, ko piedāvājat nākamajam gadam? Nu, lūk, varu tikai pievienoties apsveikumu vārdiem. Trīs uh, nelieli jautājumi vai tādas piezīmes varbūt. Uh, Varbūt, ka palaidu garām, bet es īsti nedzirdēju, ka jūs uzsvērtu zaļināšanas nepieciešamību Eiropas Savienības budžetā. Zinu, ka tam vēl ir atlicis laiks, bet nu varētu norādīt, kāds ir minimums. Manuprāt, attiecībā, piemēram, uz ITER kodolenerģijas attīstīšanu Francijā, ja tās tiktu samazināts, nu tas jau tas vien būtu lieliski. Nu, un vēl kāda lieta, ko es ceru, ka varēsim pārunāt arī sīkāk, jo es līdz galam nesmu sapratis, ka šis strateģisko investīciju fonds un 2016. gada budžets gluži saskan. Kā jau Vēršvārds kungs arī norādīja, uh, ir jāspēj izdarīt vairāk ar mazākiem naudas līdzekļiem. Un trešā lieta. Ja pareizi sapratu, rēģējot uz migrācijas spiedieniem, plānots ir vairāk līdzekļu tam atveltīt veidā, kas nav līdz galam līdzsvarots, tātad drošības puse. Es pieņemu, ka cilvēkiem patiks tas, ko mēs piedāvājam, bet uh, summas legālajai migrācijai šķiet samazinātas. Vismaz man tā šķiet. Lūk, man padomdevēji ir izpētījuši tabulas, uh, tāpēc man tā šķiet. Nē, nu, ja nav tas viss uh, pareizi, ja esmu kļūdījies, tad jau labi. Uh, Ja nē, tad šāda eh, pieeja nebūtu īsti veiksmīga. Nu, lūk, jūs redzat, es esmu mazliet samulsis, eh, īsti nesaprotu, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem, bet es esmu pārliecināts, ka to visu var noskaidrot. Paldies, Gājerkungs! Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Georgievs kundzei, ka viņa mūs ir informējis par pamatnostādnēm uh, 2016. gada budžetam un pamatskaitļiem, un man ir divi papildu jautājumi par šiem skaitļiem. Sestā un septītā lapusē es tā lasu, un tur ir izcelts tā tad, ka mēs 2015. gada budžeta īpatnējo situāciju ir jāizlīdzina, un tas šeit ir ar sarkaniem skaitļiem uzrakstīts tā tad. Uh, Um, saistību apropriācijas ir pārcelts uz 2016. Uh, gadu un ir par 1,4% palielināts saistību apropriācijas un 1,6% maksājuma apropriācijas. Bet šeit ir runa par 10 miljārdiem uh, ņemot vērā pagājušā gada sarešķītās sarunas par budžetu, jautājums, kā jūs esat, kā jūs sasaistat šo starpību pārpalikumu ar nesamaksātiem rēķiniem. Tātad neizmantotie līdzekļi no vienas puses un nesamaksātie rēķini. Ja mēs palūgojamies uz skaitļiem. Um, Tātad atkal ir uh, neatbilstības starp saistībām un maksājumiem gandrīz 10 miljārdu apjomā. Var uh, būt, ka šie uh, nu, nesamaksātie rēķini tiek mazāk uh, samaksāt nekā tas būtu iespējams. Uh, Vācijā ir uh, tāda pieeja, ka mēs balstamies uz skaitļiem, veidojot Uh, politiku. Tātad, ja mēs palūkamies uz kategorijām 3 un 4, drošība, globālā Eiropa, mēs saprotam, ka šeit ir uh, politiski izaicinājumi, kas stāv Eiropas saimnības priekšā, to es atbalstu. Nākamais jau, uh, solis būs tas, ka pa, padome izvērtē šo skaitļus, un tas tiešām man uh, ļoti liekas interesanti, vai viņi pildīs uh, savus uh, iepriekšējos ja solījumus par maksājumu krīzes atrisināšanu. Un uh, kad uh, uh var gadīties, kāpēc uh, nu, 24 stundām citā sastāvā visi šie, šis solījumi, šīs saistības vairs nav nav spēkā un uh, ja tiek uh, no vienas puses ir jārunā par šo maksājumu krīzi, no otras puses par uh, politiskiem izaicinājumiem, ar ko saskarsies Eiropas Savienība turpmāko gadu priekšā. Un tā tad man interesē, kā po, padome, balsoties uz vakardienas sarunām un komisijas uh, priekšlikumu, ar ko tā tagad nodarbojas, vai viņa atcerēsies vēl solījumus, kas tika doti maksājumu krīzes kontekstā. Vai arī viss būs tā kā tas jau bijis iepriekš, un vai tiks ņemti vērā politiskie izaicinājumi pārstrādāt Eiropas Savienības budžetu. Man tiešām interesē, kas īsti notiks Es priecājos arī, Georgijos kundz, par to, ko jūs teicāt par aģentūrām, ka mēs nevaram pret visām aģentūrām izturēties vienlīdzīgi, kā tas ir bijis līdz šim, jo ir aģentūras, kuras finansē attiecīgā nozare, kur iekasē samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tātad šīm aģentūrām pašām ir savi ienākumi. Uh, ko tās um, iegūst sniedzot pakalpojumus. Un līdz ar to šie ieņēmumi un uh, personāla struktūra var uh, tikt uh, tātad uh, atbalstīta no attiecīgās aģentūras pašas ieņēmumiem, bet ir citas aģentūras, kam ir citi uzdevumi, un tādēļ uh, Eh, mums vajadzētu izvērtēt šo attieksmi pret aģentūrām. Ašvart kungs arī norādīja uz vājajām vietām šajā aģentūras struktūrā. Es domāju, ka mums arī būtu šis jautājums jāizdiskutē. Tāpat es atbalstu arī jūsu teikto par uh, budžeta efektivitāti. Un es uh, Uh, gribētu arī aicināt palūkoties uz lauksaimniecības, uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorāta atkal publicētiem datiem par augsto kļūdu līmeni. Un uh, tiek arī norādīts uz to, ka valdībām būtu efektīvāk. Tas viss jākontrolē, tas pats attiec arī uz apvienoto karalistu. Paldies, Georgijos kundzei. 11.10 vai 15 būtu jādodas jau prom, bet mums ir pieteikušies četri runātāji. Ja jūs vēlaties, lai Georgijos kundze varētu jūs uzklausīt un jums atbildēt, tad es aicinu izteikties tiešām ļoti lakoniski. Vārds Mankas kungam. Ďakujem, pán predsedā. Mne bude stačiť minūtā na, na moje vystúpenie. E, Paldies priekšsēdētāji. Man pietiks ar vienu minūti. Es e, uzskatu, ka ir pozitīvi, ka budžets e, atspoguļo Eiropas parlamenta prioritātes, ņem vērā arī uh, aktuālos izaicinājumus un vēlos pateikties komisāras kundzei par to, kā ir uh, paredzēts samazināt nesamaksāto rēķinu apjomu, ka 2016. gads būs īpaši izšķirošs šajā jomā. Es gribētu jautāt vai uh, kā, ko darīt, vai ir paredzēta kāda stratēģija, lai mēs nenonāktu atkal tādā pašā situācijā, kāda ir tagad ar nesamaksātiem reiķiniem, lai tāda vairs neatkārtotos. Tagad vārds. Udī kundze. Paldies par visiem īsi. Var pievienoties tam, kas jau ir ticis teikts par uh, to, ka izvēlēties virziens ir labs. Un arī no mums par komentāriem attiecībā uz maksājumiem runājot par 1A, nu šeit tad droši vien arī ir problēmas un risinājums leipas detaļās. Un runājot par EFC diskusijām, ceru, ka uzsvērts tiks uh, ieguldījums pētniecībā mm, un ne tikai citās jomās. Pavisam vienkārši jautājums. Um, tas izceļas īpaši trešajā kategorijā, šis uh, nulles, kā nulle, kas ir rezervē, par to man jautājums, un var pievienoties komentāriem, kas izskanēja par aģentūrām. Tik tiešām tās būtu jānošķir un jāskata diferencē. Paldies, Anako kungs. Thank you, Chair. I'll keep it short. Paldies, priekšādētā, izteikšos īsi. Mm, riskēju varbūt atkārtoties um, gribu jūs apsveikt ne tikai ar paveikto 2016. gada budžetam, bet vēl par ko. Spriežot no prezentācijas, 2016. gada budžets ir vairāk koncentrēts uz iznākumu, uz rezultātiem un mazāk uz skaitļiem un procentiem. Nu, un par to gribu jūs apsveikt. Jo tas, kas slēpjas aiz visiem šiem skaitļiem, nu, tie cilvēki. Miljoniem Eiropas ģimeņu un kas uz mums paļaujas un grib labāku dzīvi. Uh, runājot par jauniešu garantiju, ir uh, aptuveni 7 miljoni mana vecuma cilvēku, kuri ļoti labprāt strādātu. Un es gribētu jū, lūgt uh, jums kādu pakalpojumu šajā te kategorijā, to tiešām vajadzētu ļoti labi koordinēt kopā ar Tīsen kungu. Uh, būtu labi jāsadarbojas ar dalībvalstīm viena iemesla dēļ, ir jānodrošina tas, ka līdzekļi ir pieejami tad, kad tie ir nepieciešami jauniešiem. Un visbeidzot, lasot prezentāciju, es redzu tādu vienu spēcīgu ziņu. No vienas puses investīcijas, un no otras puses ir mazām problēmām, pietiek ar mazāku uh, līdzekļu apjomu un savukārt liels problēmas risinām ar lielām apgrūtībām. Paldies! Madame Olmejer. Paldies pēdējā runātāja Holmajers kundze. Priekšsēdētāja kungs, godētā komisārs kundze, kolēģi. Nu, Es uh, gribu runāt uh, skaidri un atklāti, ka patiesībā šis dokuments vairāk uh, noslēp nekā mums atklāja. Nu, šeit ir runas par atsevišķām kategorijām, nu, ka, kur ir palielinājums, kur ir samazinājums un tā tālāk. Bet daudzi jautājumi paliek neatbildēti Piemēram, kā jau eh, Gajerkungs runāja par aģentūrām, šeit eh, daudz kas nav skaidrs, vai komisija būtu gatava šeit kaut ko vairāk darīt, piemēram, ir uh, aģentūras, kam ir ļoti liels to darbinieku skaits, citām ir masa, uh, un vai būtu paredzēts izlīdzināt šo situāciju tāpat. Uh, ir daudz tādu, kuri skaisti runā, bet pēc tam nekas netiek darīts. Tālāk par programmu uzsākšanu. Tas jau uh, pagājušajās sarunās par budžetu izskanēja, ka po, projektu programmu uzsākšana nedrīkstētu kavēties. Tātad uh, līdz 2016. gada beigām šīm Uh, programmām ir visām jāsākas, bet, nu, ja ir vajadzīgi divi gadi, lai uzsākt programmas, un tad uh, nav nekādi izdevumi, tad atkal var rasties šī lielā atšķirība starp saistību un maksājuma apropriācijām, un man bail, ka pēc diviem gadiem mēs atkal saskārsimies ar šādu situāciju, ka šis iztrūkums būs vēl lielāks. Tāpat man ir zināmas, zināma. Uh, neusticība, jo tas, kas mums šobrīd ir prezentēts, nav īpaši pārskatāms. Priekšsēdētājs vai nu mēs samazināsim šīs saistības vai atradīsim jaunu naudu. Tāds varētu būt risinājums priekšsēdētāji. Man šķiet, eh, saka runātāji, ka šeit atkal šī spēle vienkārši turpinās. Nu, man tāds ir priekšstats, bet, nu, tā. Bet mums ir jānoskaidro, kas īsti slēpjas aiz šiem skaitļiem, jo patiesībā man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu šobrīd. Mm, Priekšstādātājs, nu nekāda brīnumi šeit attiecībā uz maksājuma apropriācijām jau nebūs, ja nobalsto par daudzgadu finanšu schēmu ar 52 miljārdu atšķirību uh, starp saistībām un uh, un uh, maksājumiem, nu, tad šāda situācija ir sagaidām. Priekšsēdētāji, nu, jums ir ļoti pozitīva un konstruktīva pieeja. Paldies! Protams, ka mums būs vēl daudz iespējas uh, sīkāk papētīt skaitļus. Nu, un jā, tur tiešām vienmēr īpaši uzmanība ir jāpievērš detaļām, un uh, te ir nepieciešama skaidrība. Uh, atbildēšu uz dažiem konkrētiem jautājumiem jautājumiem arī rakstiski, lai nodrošinātu to, ka viss ir līdz galam skaidrs, bet tagad es atbildēšu tādiem pamat jautājumiem, kas šodien izskanēja zālē. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai tik tiešām mēs darbotos ar vērienu lielās lietās un ar mazāku vērienu mazākās, mazāk svarīgās. Un tas ir uh, grūts uzdevums saprast, tā, uh, kuras ir uh, tādas negatīvas prioritātes. Mm, vairākus desmit gadus tas nav bijis nepieciešams, bet uh, var jums godīgi teikt, ka mēs uh, pie tā strādājam Un vienīgais mērķis, kas mums ir, ir kalpot Eiropas iedzīvotājiem un saprast, ko mēs varam darīt viņu labā. Jo īpaši jau attiecībā uz tiem, kas tik ļoti paļaujas uz mūsu izvēli, piemēram, tāpēc, ka viņiem nav darba, tāpēc, ka viņi saskars ar cita veida problēmām, vai arī, piemēram, pētnieki, kuriem ir lieliskas idejas, Un eh, tā vietā, lai dotu savu ieguldījumu Eiropas ekonomikā, viņi līdzekļu trūkumu dēļ sēž slimnīcā un dodas citur. Lūk, tās ir prioritātes budžetam. Budžets nav liels, bet eh, tas var būt eh, tāds ar lielu ietekmi. Tā varbūt tā tiek tāsta, kas veicina suni. Nu, un, protams, ka tas nav uzdevums, ko var paveikt vienā dienā, vai uz, uzdevums, ko varētu paveikt ar vienu budžetu, bet tas ir uh, uzdevums, eh, ko ir jācenšas īstenot. Ir bijuši vēl pāris eh, ļoti konkrēti komentāri, kurus gribētu paskaidrot. Pirmkārt par rezervi. Nu, rezerve pastāv eh, pamatoti, tas ir kā tāds drošības pilvens. Šobrīd vēl ir vienotiek diskusijas par EFSI, un mēs komisijā esam demonstrējuši, ka tad, kad būs skaidrība, tad, tad bija skaidrība par 2017. gadu rezervi, tad arī mēs piedāvājām mainīt pārdalītos līdzekļus savām programmām. Nu, un tagad, kad esam sapratuši situāciju 2015. gadā, daram tieši to pašu. Parlaments nav īsti jāmudina, bet mēs skubinam padomi. Un šobrīd viņiem ir arī koroper sanāksme, kurā viņi pārunā to, kādas ir iespējas darīt vairāk, izmantojot rezervi. Nu, un jāsaka, ka mēs jau tagad strādājam pie nākamā tos gadu finanšu ietvera, un arī tur var domāt par rezervi. Konstruktīvais gars, kādā visas institūcijas ir iesaistījušās diskusijās, cerams, ka tas turpināsies un būs laba vienošanās. Bet, nu, jāsaka, ka mēs jau nedomājam par Junkeru plānu kā tādu, kas ir pretnostatīts attīstībai un izstrādē. Nē, Mēs domājam, ka Junkera plāns ir iespēja paplašināt atbalstu pētniecībai un izstrādēji, ieguldījumiem infrastruktūrā, Connecting Europe iniciatīvai un digitālās ekonomikas un digitālā tirgus veicināšanai. Izskanēja arī jautājums par jauniešu nodarbinātību, vai tik tiešām varam runāt par jauniešu nodarbinātību kā uh, prioritāti, ja mums ir tikai maksājumi, nav saistības. Domāju, ka jā, mēs esam izdarījuši apzinātu izvēli. Pātrināt uh, saistības. Nu, un tieši tāpēc situācija ir tāda, ka 2016. gadā mēs risinam maksājumus. Es pati biju tajā iesaistītā, liku savu vārdu uz spēles. Uh, lai vienotos par uh, pirmsfinansējumu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Ļoti augstu pirmsfinansējumu, jo es domāju, ka mums tomēr ir jāspiež uh, gāzes pedālis un jāvirzās uz priekšu. Es zinu, ka mums ir vidustermiņa pārskatīšana un tad uh, uzmanība tiks pievērsta rezervēm un kā tās varētu izmantot. Un ja vidustermiņa pārskatīšanā liktos, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīva vēl ar vienu ir ārkārtīgi būtiska, nu tad es ceru, ka mums būs politiskā griba un vienprātība, lai attiecīgi rīkotos. Bet es pilnīgi noteikti uzskatu, ka jā, šie ir prioritāti 2016. gada budžetā. Tālāk jautājums par zaļināšanu. Es atvainojos, ka to neminēju, nezinu, kā tā sanāca, jo tik tiešām šo mērķi mēs īstenojam 20% zaļināšanai no budžeta, jo īpaši jau runa ir par klimata pārmaiņām. Es domāju, ka vajadzētu būt vēl vairāk nekā 20%, daudz vairāk. Vajadzētu vienu posteni budžetā vērst uz šo mērķi, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekonomikai un nākotnē. Runājot par rāls, esam apņēmušies turpināt uh, strādāt, lai uzlabotu mūsu izpratni par rāls un par to ilgtspēju lai mēs varētu labāk prognozēt un pārvaldīt. Ko tas nozīmē šo 10 miljardu atšķirību? Nu, ja mums eh, būs laba jauno programmu pārvaldība, nu, un es te dzirdēju jautājums par to, kāpēc tam ir bijis nepieciešams tik daudz laika, bet mēs jau visi zinām, ka 80% naudas ir eh, dalīta komisijas un dalībvalstu atbildība, nu, un, eh, lai dejot tango, vajag divus cilvēkus, un Dažreiz mums tas tango tā nevisai labi izdodas. Mēs esam uh, gatavi turpināt strādāt tā, lai tajā brīdī, kad uh, mēs palielināsim saistības, mēs to darītu skaidri saprotot, uh, kā tiksim galā ar izraitošajiem maksājumiem. Jo taisnība mums ir jāsaprot, ka kaut kādā brīdī pienāks laiks, kad būs jādomā, vai varam abas lietas ilgtspējīgi sasaistīt. Nu, lūk, tiksimies tad, kad būs vidustermiņa pārskatīšana, arī tad, kad runāsim par nākamo daudzgadu finanšu ietveru, un tie ir tie brīži, kad ir jābūt skaidrībai. Jo mūsu cilvēki komisijā ir, protams, gatavi virzīt darbu ar dalībvalstīm tālāk, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis no savas puses nu, gluži vienkārši tā nesūta no zila gaisa paķertu informāciju, bet gan ir precīzas un uh, atbilstoši piesardzīgi pārvalda savas aktivitātes, lai mēs uh, varētu pārvaldīt labāk ralu un lai tas uh, notiktu pareizi. Par aģentūrām runājot. Nu, lūk, kā tad ir problēma. Jautājums, protams, ir jāuztver nopietni un nopietni jāpārunā, un tas ir jādara starp institūciju grupā par aģentūrām. Bet lūk, viena lieta. Kāda tad ir situācija? Jā, skatāmies uz uh, sunset klauzulām aģentūrām. Nekur nesam tikuši. Nu, nav iespējams Eh, turpināt tikai pievienot un nekad eh, nevar atņemt. Eh, bija viens gadījums, kad mums šķita, ka aģentūra tevi ir izsmēlusi, nu lūk, un tad ir jautājums, vai taču aģentūra vēl ar vien darbojas? Jā, atbildi ir tāda, ka aģentūra vēl ar vien darbojas. Nu lūk, tā kā mums ir jāizveido tāds process, kas regulē aģentūras sniegumu. Nu, lūk, un tad eh, te īsta runa nav par iespēju, drīzāk par uzdrošināšanos izvērtēt eh, notiekošo un rīkoties. Nu, lūk, un es īsti nezinu, ja šāds process tiktu iedibināts, tad, eh, nu, tas pārstāvētu un nebūtu likvidējams. Tā kā mums ir uzmanīgi jādomā, ko mēs radīsim. Jo ir skaidrs, ka tad, kad mēs kaut kādu procesu radīsim, nu, tas turpinās pastāvēt pat, ja iemesls, kāpēc process tiks radīts, vairs nebūs aktuāls. Un te runa lielā mērā ir pašnieguma indikatoriem. Ja mēs tos pareizi izmantojam, tad mums arī ir labs pamats, lai lemtu, kur vajadzētu piešķirt vairāk līdzekļus, kur mazāk. Nu, un mēs līdz šim esam izvairījušies no šāda vērtējuma, jo politiski tas nav vienkārši. Jā, Tas ir īstais jautājums, kas jāapspriež stāv, starp uh, iestāžu darba grupā. Jā, es zinu. Mm, un šis jautājums ir ticis vairāk kārt pārunāts mm, pēdējās dienās, un tāpēc es arī uh, varbūt uh, te drīzāk gribu par to diskutēt, nekā atbildēt uz konkrēto jautājumu. Pēdējā lieta bija jautājums par to, kādi ir elastības instrumenti. Elastības instrumenti ir Eiropas globalizā... pielāgošanās globalizācijas fondam, jauniešu solidaritātes fonds un citi. Mēs komisijā uzskatām, ka mm, tie ir tā kā virsgrieztiem, un jūs jau zināt, ka ir viedokļa atšķirības ar padomu šajos jautājumos, un tad ir vēl trīs citi instrumenti, kur nepieciešama papildu elastība, fleksibilitātes instruments, uh, Nu, lūk, un detalizētāku informāciju par visiem šiem instrumentiem varat arī atrast. Un par dabas resursiem atbildi aizsūtīsim rakstiski detalizētāk. Protams, ka katra kategorija ir jāskata detalizēti, darīsim to kopā un kopīgi arī darbosimies, lai budžets būtu saprātīgs, pamatots un piesardzīgi īstenots. Skatos savās piezīmēs, ka neesmu aizmirsis ko svarīgu. Tika izteikta piezīme par to, ka mums nekad nav bijis rezerva lielāka par 2,2 miljardiem. Nu, un nu, vēsturiskai atsaucēji teikšu, ka 2008. gadā rezerva bija 3 miljardi. Lūk, tā kā bija reiz tomēr gadījums, kad rezerva bija augstāka. Uh, Es neesmu īpaši liela ar rezervi atbalstītāji tīri rezervas labad. Es atbalstu tādas rezervas, kas ļauj pielāgot un koriģēt situāciju, ja nepieciešams, un neaizmirsīsim, ka mums bija globālā rezerva saistībām no maksājumiem, un par to tika runāts arī vidustermiņa pārskatīšanā. Nu, to, ko neizmantojam, to mums nevajadzētu zaudēt. Vismaz eh, tāda ir mūsu filozofija. Vēlreiz paldies! par man atvēlēto laiku. Nu, tagad man gan tiešām jādodas prom. Stop. Paldies um, par šo jauko brīdi, komisārs Kundze. Projet budžet, le conseil. Nu, mēs redzēsim, kā viss notiek tālāk ar padomu, un pēc tam, nu, tuvāko nedēļu laikā, mēs jums ziņosim par mūsu prioritātēm. Jūs uzstājāt uz. Uh, jauniešu nodarbinātība, tas ir Eiropiešiem būtisks temats, bet ja mēs vēlamies sniegt uh, atbildes, lai atgrieztu jauniešiem cerības, tiem jauniešiem, kur šodien ir bez darba, tad mums ir jāparedz darbības jauniešu mobilitātei. Un mēs varēsim atkal pārunāt par Erasmus un Erasmus plus programmām. Paldies! komisāra, šis ir neliels budžets, tam, eh, tas ir tikai 1% no IKP. Eh, P, un mēs mēģināsim eh, izdarīt vairāk ar mazāk resursiem. Paldies, jums aplausi. Merci, merci. À ce soir. Yoga plan. Yoga. Okay. Bien, nous nous reverrons. Mēs tiekamies šovakar trilogā par FC. Un ceru, ka mums izdosies viss izrunāts. Tālāk dažādi jautājumi. Nākošā sanāksme. Ast... 19. 8. jūnijas no 19. līdz 21. Strasbūrā. Sēdi beidzam.